lai panāktu kopējo mērķi aizsargāt Eiropas pilsoņu veselību. Paldies! Paldies komisāru kungam! Tagad ir rezolūcijas eh, projekts saskaņā ar šo diskusiju. Diskusija tad ir beigusies. Par rezolūciju balsosim rītdien pēc 12. Nākamā sanāksme sāks rītdien, 12. maijā, no rīta un pēcpusdienā, un darba kārtība jau ir publicēta, tā ir pieejama Eiropas parlamenta interneta vietnē. Sēdi tiek pārtraukta.